Mes chers collègues, bonjour! Godātie kolēģi, labdien! Allez, nous allons commencer. Sāksim darbu. Allez, enlevez votre veste, monsieur Wim van de Kamp, ça va commencer. Wim van de Kamp, kungs, sāksim tūlīt. Jā, jūs jau novilkāt žaketi. Paldies. Allez, on y va. Alors, l'ordre du jour peut être adopté si... Darba kārtību uzskatīsim par apstiprinātu, ja neviens pret to neiebilst. Priekšsēdētājs paziņojumu tādu nav. Un pāriesim pie trešā darba kārtības punkta kohēzijas politika, ilgspējīgas attīstības mērķi, atbalsts atbalstīt uh, ilgtspējīgu transportu attīstību un likvidēt šaurās vietas transporta tīklos. Un vārds būs tagad Zlatovska kungam. Pēc tam uzklausīsim arī ēnu referents un deputāts, kuri vēlēsies izteikties un noslēgumā arī dosim vārdu komisijas pārstāvim. Tagad vārds Zlatovska kungam. Paldies, priekšsēdētāji. Liels paldies! Man ir liels prieks par to, ka varam uh, sākt darbu ar tādu svarīgu jautājumu proti atbalsts ilgtspējīgam transportam un šā vietu likvidēšana transporta sistēmā. Mēs gatavojam atzinumu reģionālās attīstības komitejai. Mums ir ierobežots apjoms, tādēļ ir jārunā par svarīgākajiem punktiem. Es neiedziļināšos pārāk uh, detaļās, bet uh, jānorāda, ka kohēzijas fonds un Eiropas reģionālās attīstības fonds, tāpat kā uh, Connecting Europe eh, instruments ir galvenie finansējuma avoti transporta infrastruktūrā Eiropā. Un arī uh, nākotnē tas nemainīsies. Aptuveni 70 miljārdi eiro bija paredzēti laika posmā no 2014. līdz 2020. gadam 35 miljārdi eh, no kohēzijas fonda un 34,5 miljārdi no eh, Eiropas kohēzijas fonda. Varētu jautāt, vai šāda uh, tematiskā koncentrācija nostiprināja transporta nozari. Transporta nozari ir ļoti svarīga ekonomikas eh, konkurētspēja Eiropā, reģionu attīstībai. Reģioni zina, kas tiem ir nepieciešams, tiem ir nepieciešama transporta infrastruktūra, lai veicinātu attīstību. Un eh, tas veicina teritoriālo un sociālo kohēziju. Jāsaka, uh, nekas daudz šajā jomā nav mainījies, bet, kā es norādu savā atzinumā, progress TNT jomā ir bijis visai ierobežots. Saskaņā ar Eiropas komisijas sniegtajiem datiem eh, varētu teikt, ka tie, šie dati pat ir, eh, nu, Satraucoši ir uh, zems uh, līdzekļu izmantošanas uh, līmenis. Un tāpat runājot par infrastru, eh, investīcijām dzelzceļa transportā, statistikas dati ir vēl sliktāki no aptuveni 7000 paredzētajiem kilometriem, kas būtu jāizbūvē lēmumi, ir pieņemti par 982 kilometriem. No Un tāpat arī par uh, dzelzceļa starpsavienojumiem šis īpatsvars ir ļoti neliels. Tādēļ būtu, mēs, uh, mums būtu jāaicina komisiju likvidēt šīs vājās vietas. Ir paredzēts 81 miljārdu nākamajā posmā investēt šajā jomā, tas ir trešo daļu no eh, kohēzijas fondiem. Mēs eh, varam arī paredzēt, ka eh, nākotnē līdz 2050. gadam transporta apjoms palielināsies par 50%, bet daudzas dalību valstis atpaliek kopējo transporta politika mērķu īstenošanai, tīpaši Austrum un Centrāla Eiropas valstis savienojumos ar Rietumē Eiropas valstīm. Un pro, prioritātes Eiropas Savienībā nevienmēr saskana ar mazāk attīstīto um, valstu mērķiem. Tādēļ uh, aicinu izrādīt elastīgu pieju, lai mēs varētu aizpildīt pastāvošos robus infrastruktūrā. Tāpat jānorāda, ka dalību valstis bieži vien uh, nespēja atbilstoši pārvaldīt fondu līdzekļus. Tādēļ būtu jāsagatavo informācijas pakotne dalību valstīm, lai tās labāk informētu par finanšu instrumentu izmantošanu. Tāpat uh, ir dalību valsts, kurām ir grūti uh, īstenot publiskās privātās partnerības, un tādēļ mums vajadzētu arī saglabāt uh, subsīdijas un nevienmēr tikai paļauties uz finanšu instrumentiem, jo tie nav vienmēr ideālais risinājums uh, investīcijām uh, dzelzceļa infrastruktūrā, iekšzemes ūdens ceļos, un tādēļ mums būtu jāatbalsta subsīdiju sistēma, tas joprojām būs svarīgs instruments, lai piesaistītu privāto kapitālu mums būtu jāsāk drīz arī darbs pie nākošā daudzgadu finanšu schēma, nākošās daudzgadu finanšu schēmas laika posmā pēc 2020. gada. Un finansējuma apjomu nedrīkstētu samazināt. Mums ir nepieciešams šie līdzekļi, lai izveidotu vienoto Eiropas transporta telpu. Dalību valstīm ir daudz kopīgu izaicinājumu attiecībā uz transporta infrastruktūras finansējumu no e, ierobežota budžeta. Tāpat mums ir jāveido arī daudzmodālie transporta tīkli un jānodrošina. E, šobrīd lielāko finansējumu daļu transporta infrastruktūrai piešķir tieši dalību valsts. To nedrīkstam aizmirst. Paldies, Zlatovska kungs. Tūlīt uzsāksim debates uzklausīsim vispirms ēnu referents, vispirms runās Vīns Vandekāps. Godātā prieksēdētājas kundze, paldies! Man ir eh, liels prieks un arī liels gods runāt eh, Marinesku kunga vārdā, kas ir mans kolēģis un kurš patiesībā ir ēnu referents EPP grupas vārdā. Bet um, ECR kolēģi vārdā arī runāšu. Tātad pirmais komentārs. Patiesībā vēlējos pieskarties trim tematiem, bet eh, Zlatovska ziņojumā, un Zlatovskungs to jau pateica, bet jautājums ir par TNT koridoru īstenošanu. Un eh, kā šie TNT koridori, kā tie tiek būvēti un kas ar tiem notiks. Bieži vien dalību valstis eh, vilcinās kā plānošanas, tā arī līdzfinansēšanas etapos. <clears throat> Un eh, pavisam nesen mēs eh, sākām piemērot principu, vai nu nauda tiek izmantota nekavējoties, vai arī projekti tiek apturēti. Un tas būtu mans pirmais jautājums, varbūt Lotovs kungs var to, pat, var to paskaidrot par SEF Latovskungs jau e, pateica, bet šobrīd mēs pārējām uz formālām un neformālām sarunām par jauno daudzgadu finanšu schēmu. Jebkurā gadījumā SEF finansējuma turpinājums un iespējams SEF pagarinājums vai pat finansējuma pieaugums. Tas ir nepieciešams infrastruktūrām, mums ir nepieciešams šīs infrastruktūras, un šie SEF projekti septiņu gadu laikā ir izrādījušies ļoti, ļoti veiksmīgi. Un pēdējais, trešais jautājums. Es vēlējos uzdot to par kaimiņu valstīm. Bulces un Hāna kunga skatījumā tas bieži vien parādās, un Bieži vien šādi koridorus mēs vēlamies eh, veidot, piemēram, no Vācijas uz Poliju un tālāk uz Ukrainu un līdzīgi. Piemēram, Čehijā ir līdzīgas iestrādes vai domas, un mans jautājums, varbūt šīs vēlmes varētu tapt iekļautas ziņojuma uzmetumā, jo dzelzceļi jau nebeidzas pie Eiropas ārējām robežām. Paldies Vinvandra Kampa kungam, saka prieksēdētāji. Jā, jums nedaudz aizkrits kakls var palīdzēt ūdens dzeršana. Ertuga kungs, nē, Grapīnī kundze nākamā, nē, Teļičkas kungs lūdzu. Uh, you, madam. Paldies, prieksēdētājs kundze. Es um, runāšu galvenokārt Vurtenburgu uh, kungu vārdā un Es vismaz biju domājis runāt eh, nīderlandiešu valodā, jo viņu aizvietojot, vēlējos pateikt, viņš ir apslims un apslims tik nopietni, ka viņš pat nevarēja atbraukt uz Briseli. Nekas nopietnas tas nav un tomēr pietiekami nopietnas. Bet tagad eh, viņa vārdā vēlējos pateikt, ka viņš eh, uzteica Latovska kunga paveikto, bet arī viņam ir šis tas sakāms. Vissvarīgākais ir saistīts ar to, ka Vajadzētu labāk izmantot reģionālās attīstības fonda līdzekļus un līdzekļus, kas paredzēti pārobežu projektu īstenošanai. Ir jāpabeidz TNT projekti, un tātad visi projekti, kam ir paredzēts Eiropas finansējums, ir jāīsteno. Un tagad par otro pantu - ex ante priekšnoteikumu īstenošana. Viņš iesniegs vairākus grozījumus, un pēdējais ir par ceturto punktu. Eiropas finansējumam ir jātiek palielinātam, tas attiecas kā uz kohēzijas dalību valstīm, tā arī uz publisko privāto partnerību. Tas ir viss, ko vēlējos pateikt man kolēģi vārdā. Paldies! Merci beaucoup, Paldies Teļičkas kungam! Pimento Lopes kungs, lūdzu. Ehm, Paldies, prieksēdētājs kundze. Mums eh, ir zināmas grūtības eh, saistīts ar šo atzinumu, kā arī ar Regija komitejas ziņojumu jo šobrīd mēs eh, tā kā mēģinām savilkt kopā kohēzijas politikas eh, vajadzības un vienlaicīgi izpildīt arī iekšējā tirgus prasības un piedāvāt iekšējā tirgus instrumentus, lai sasniegtu tos eh, mērķus, kas ir atrunāti kohēzijas politikām. Ja mums izdosies šo vienādojumu kaut kādā veidā īstenot, tas būs vienkārši lieliski un brīnums, jo šobrīd šķiet, ka tas nekad neizdosies. Iekšējā tirgus eh, noteikumi nenāk par labu kohēzijai. Patiesībā šķiet, ka eh, starp dažādām Eiropas Savienības dalību valstīm ir eh, zināma spriedze gan dažādos, dažādo, dažādās nozarēs, tajā skaitā arī transporta nozarē. Par deprivatizāciju runājot, un arī šeit piedāvātā stratēģija, kas atspoguļojas Zlatovska kunga ziņojumā. Bet eh, mūsu politika, kuru vēlamies īstenot, tai jau ir jātiecas arī uz uh, publisko domēnu un eh, tam ir jādarbojas iedzīvotāju interesēs. Tātad kāda ir politika, ko dalību valstis vēlas redzēt īstenotu transporta jomā, bet eh, šajā dokumentā par publisko aspektu tiek runāts tikai un vienīgi publiskā privātās partnerības aspektā, bet patiesībā privātā nozara, privāta uzņēmumi nav īpaši aktīvi piedalījušies dažādu projektu īstenošanā. Dalību valstīm šobrīd tas ir maksājis dārgi, un tas jau maksā dārgi nodokļu maksātājiem - pārāk dārgi. Noslēgumā Mēs vēlamies, eh, lai ceļu un dzelzceļa pārvadojumu ierobežojumu, kas vēl joprojām eksistē iekšējā tirgū, tiktu izskausti. Šādu piemēru ir ārkārtīgi daudz, tajā skaitā arī manā dalību valstī Portugālē. Ir nepieciešams publiskās informā, investīcijas, iespējams dažādu kopuzņēmumu veidošana privātā un publiskās partnerības eh, ietvarā, bet mums ir nepieciešama privātie, privātās investīcijas, vai tas attiektos uz dzelzceļa vai uz ceļa infras, infrastruktūrām. Lai nebūtu tā, ka privātās intereses, kuras domā tikai par peļņu, prevalēs. Mums ir jādomā par pakalpojumiem, ko infrastruktūru uzcelšana sniegt iedzīvotājiem. Tas taču gala beigās ir mērķis. To nedrīkstam aizmirst. Un, protams, ir jādomā arī par makroekonomiskajiem aspektiem, kur šobrīd netiek ņemt vērā priekšsēdētāji. Tagad dod vārdu Krāmerkungam, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Pateicos arī ēnu, eh, es atvainojos referentām par eh, sagatavoto atzinumu. Uh, Jā, tas ir ļoti svarīgs jautājums runājot par reģionālo attīstību Eiropā, un mūsu komitejā ir laba sadarbība ar reģionu komiteju, un esam panākuši to, lai komisija nodarbotos ar pārobežu uh, posmiem. Uh, tiek investēti miljārdi uh, dzelzceļa attīstībā Eiropā, bet joprojām šis uh, tīkls ir sadrumstalots. Protams, ir jāņem vērā arī dalība valstis, jo dalība valstis nedomā par pievienoto vērtību Eiropas mērogā, bet gan tikai par savām interesēm un neraugās, kas notiek aiz robežas. Un, uh, ir labi, ka tagad uh, komisija ir piešķirusi 110 miljonus pārobežu posmu izveidei. Tagad jāskatās, ko dalība valsts darīs ar šo naudu. No Minhenes un Berlīnes šis ceļa posms ir samazināts par divām stundām. Tas izmaksāja desmit miljā, miljonus un Un 20 gadus viss šis process ir ilgs, un tagad līdz kaut busai uh, mēs varētu ar 100 miljoniem atkal 2 miljonus ietaupīt, bet tagad tas 25 uh, gadus prasa, lai varētu šo robu aizpildīt tikai 100 miljonus, salīdzinot ar 10 miljārdiem tas nav daudz. Uh, Tāda dalība valstis pieteic projektus, arī uh, federālā, uh, Vācijas federālā republika ir pieteikusi projektu, uh, kas jau ir finansēts no nacionālā budžeta, bet tagad vēl tiek nu, mēģināts izmantot arī Eiropas līdzekļus, ja tādi ir pieejumi. Un tad varētu komisija pieprasīt, lai tiktu aizpildīts arī šis kodbūsas rops un liktu lielāku akcentu uz Eiropas pievienoto vērtību. Tālāk par savietojamību un starp savienojumiem te komisija arī jādomā par ērtē. Mēs par desmit tūkstošiem kilometru aprīkošanu Nu, šeit arī jāsaskata Eiropas kopējā vērtība, pievienotā vērtība un pēdējais punkts - eiro velo ceļiņi ir uh, Eiropas uh, kompetence attiecībā uz uh, uh Tālsatiksmes veloceliņiem ir arī paredzēts finansējums un jāraugās, lai šie līdzekļi tiktu izmantoti, attīstot velotūrismu. Tas būtu arī nākt par labu reģionu e, e ekonomikai. Nesen uzzināju, ka Brandenburgas zemē 23% eh, no visiem turistiem brauc ar velosipēdu, un viņi izdod trīsreiz vairāk naudas dienā nekā autoturisti. Un arī šeit tātad mēs redzam, ka var būt arī ekonomiskais efekts, un tas jāņem vērā. Patiesībā mums pat nav vajadzīgs vairāk naudas, bet ir nepieciešama citāda politika. Uh, Nu, mēs šobrīd interesējamies par lieliem projektiem, ko īstenos pēc 30, 40 projekt, gadiem, un mazie uh, projekti netiek uh, īpaši uh, ņemti vērā, bet komisijai būtu vairāk jādomā par to, kā iesaistīties, un tagad šie 110 miljoni kļūst par 150 miljoniem. Paldies, tagad vārds Rikē kungam. Paldies, priekšsēdētāji, runāšu īsi. Vēlējos tikai norādīt, ka svarīgs ir ne tik daudz apjoms, un es piekrītu uh, atzinuma autoram, ka būtu jāsaglabā finansējums, bet svarīgi ir domāt arī par to, kā šie fondi tiek pārvaldīti, un no tā ir atkarīgs tas, vai rezultāts tiks sasniegts vai nē. Ne nu, tā saucamā konkurētspējas politika. Šajā, uh, šai politikai palīdzē, paredzētie līdzekļi nedrīkst tik izmantot transporta jomā, un tā ir pirmā muļķība. Otrakārt, kohēzijas politikā. Šajā Uh, gadījumā uh, vadība ir pilnīgi decentralizēta. Nevar prasīt, lai dalību valstis domātu par Eiropas pievienoto vērtību un aizmirstu par savām interesēm. Un uh, līdz ar to šie projekti nav, ir sadrumstalot ar mazu pievienoto vērtību Eiropas līmenī. Un ja Uh, iepirkuma procedūra tiek pārvaldīta uh, centralizēti, tad tas maz saskan ar kohēzijas politiku secinājums. Uh, ir daudz, kas atkarīgs ne tikai no finansu apjoma, bet arī pārvaldības, un ir tā kā kohēzijas politikas projekti tiek pārvaldīti decentralizēti, nu, ja tas tā turpināsies, tad mums neizdosies nodrošināt uh, Eiropas pievienoto vērtību. Tātad 11 miljārdi eiro no kohēzijas politikas tik novirzīti Connecting Europe. Un šeit ir panākts daudz vairāk transporta jomā pēdējo sešu gadu laikā nekā visas kohēzijas politikas ietvaros. Ja mēs palūkojamies uz rezultātiem, konstatējam, ka laba pārvaldība nodrošina labus rezultātus. Ja nav šādas pārvaldības, tad rezultāti ir tādi, kā tos atspoguļo atzinuma autors un pauž par tiem nožēlu. Paldies, Rikē kungs! Tagad vēršos pie Eiropas komisijas. Vincent Leneva, kurš pārstāv reģionālās attīstības ģenerāldirektorātu. Un liels paldies, ka devāt man vārdu. Divas lietas, ko vēlamies komentēt īsumā. Pirmā attiecas uz D apakšpunktu, tur dots īsts kopsvilkums par summām, kas pieejam trans, pieejams transporta investīcijām mēs kopējā budžetā, ko, fond, kohezijas fonda un RDF. Tad šeit D rindkopā vēlamies iekļaut atsauci skaidrā veidā arī uz Connecting Europe um, instrumentu, jeb infrastruktūra instrumentu CEF jo arī šajā gadījumā līdzekļi tiek izmantoti 11,3 miljārdi eiro. Transfers no kohēzija fonda tika šeit iekļauts kopējā aploksnē. Un otrs komentārs attiecas uz pirmo pantu, kur iekļauta atsauce uz ļoti zemo projektu atlases rādītāju. Šeit pavisam nesen esam saņēmuši svaigākos datus no janvāra atskaitēm attiecībā uz kohezijas līdzekļu īstenošanu, tas attiec arī uz RDF, un mūsu rīcībā esošie dati tad noslēdz 17. gada beigā, beigās, un transporta jomā projektu atlases rādītājs ir vairāk par 61,5%. TNT kategorijai 60 pro, 64% projektu atlases rādītājs, un ja uz dzelzceļiem raugāmies, nu tad šie projekti ir TNT ietveros, un tur ir 66% atlases rādītājs. Un projekta atlases eh, jautājums kohēzijas fondi konteksts arī izskatās ļoti daudzsološi ilgtermiņā. Un tiešām plaša pieejamo līdzekļu summa ir piešķirta tieši šāda veida pieejamiem projektiem. Uh, Regija komitejas atzinuma projekta arī parādījās dati par kolimet, kilometriem, ko skar šie projekti. Tie ir dati, kas tika vākti 2017. gada maijā, un kuru vākšana beidzās 16. gada beigās. Tā tad ir pagājis jau zināms laiks. 16. gada beigās te bija nu, viens ar ar to saistībā ar to, ka nacionālās pro, ierobežojumi CEF ietvaros beidzās. 2007.13. gadam savukārt periodu, plānošanas periods noslēdzās, un ja mēs skatāmies šo vēlāko datu posmu, tad šie rādītāji ir krietni labāki. Lielas paldies! Tālāk došu vārdu Zlatovskijai kungam. Lūdzu, referent kungs. Merci, madame prezidente. Lielas paldies priekšsādātāji godātie kolēģi. Piekrīt jūs komentāriem. Ceru, ka ar šīm debatīm un labiem grozījumiem, ka šīs debats eh, novadīs pie labiem grozījumiem, un tā rezultātā varēsim šos grozījumus arī attiecīgi iestrādāt atbilstīgi atzinumā. Vēlos te atsaukties uz to, kas bija sakāms Vandenkampa kungam, kad runājam par šo principu izmanto vai zaudē šos līdzekļus. Es domāju, ka man nu, diezgan skeptiskā tieksme šai ziņā. Es gan zinu, ka ja kaut kas netiek attīstīts un par to nenotiek, netiek samaksāts, tad tas nozīmē, ka tas arī netiek apmaksāts. Un tā tad šāda veida ceļa nav un zaudējumi tad pastāv. Nu, protams, ka ir tādas dalība valstis, kas nespēja tikt galā ar šīm piedāvātajām iespējām. Nu, tā to varētu teikt. Un tāpēc es vienmēr saku, ka mums nepieciešams uzlabot arī informācijas plūsmu par finansējumu pieejamību, par to, kā tos pieprasīt. Bet nu šķiet, ka pagaidām tas no manas puses viss. Es tiešām ceru, ka tiks iesniegt arī labi produktīvi grozījumi, un tos varēšu attiecīgi visus iestrādāt arī šajā atzinumā jo šeit šķiet nav nekādu politisku domstarpību vai konfliktējošu ideju. Paldies! Es paldies, saka priekšādētāji, paldies referenta kungs, atgādināšu, ka grozījuma iesniegšanas termiņš ir noteikts 22. februārī pulkstens sešos pēcpusdienā. Tālāk turpināsim, turpinam ar nākamo darba kārtības punktu, un tas ir 2016. gada budžeta apstiprināšana attiecībā uz aģentūrām un aģent, komisiju un aģentūrām. Pie mums ir ieradies arī Um, attiecīgās um, kontu komitejas pārstāvi, vairāki pieteikušies runāt. Demonte kundze pirmā, Ferber kungs. Un vēl citi, jo Demonte kundze vēl izslēgsies arī noslēgumā. Un tūlīt padošu jums vārdu, Demontes kundze, lūdzu. Grazie, prezidente, innanzitutto. Paldies priekšādātāji. Vēlos teikt paldies arī Jānu referentiem un visiem kolēģiem, kas iesniedz grozījumus. Kopā tādu ir 20. Un esam izstrādājuši arī kompromisa grozījumu priekšlikumus. No dokumenta projekta secinājām, ka mums vēl nav izdevies gūt atbilstīgo progresu, un tāpēc ceru, ka koordinātori – spēs detalizētāk paskatīties uz projektiem, kas ir pabeigti un kādi uzlabojumi šai ziņā veikti. Tāpat arī varēs nākt klajā ar analīzi par to nelīdzsvarotību, kas šobrīd pastāv Eiropas Savienībā starp dalību valstīm. Tāpat arī gribu izteikt priekšlikumu komisijai un mums Eiropas parlamentam ka vajadzētu izveidot atbilstīgu mehānismu, kas ļautu izvērtēt pievienoto vērtību, kas pastāv Eiropas līdzekļiem TNT projektu pabeigšanai. Kā jau teicu, būs vajadzīga detalizēta analīze attiecībā uz to, cik lielā mērā šie līdzekļi varēs novest pie mērķu sasniegšanas arī daudzgadu finanšu plānu ietvaros. Tas ir jautājums, ko ņemam, ko, ko redzam atspoguļojamies arī kolēģi ieteikumos un viņu grozījumos tātad. Mums ir jāpārliecinās, ka ir pie, nodrošināts arī pietiekams tehniskais sadarbs. Paldies vēlreiz kolēģiem par ieguldījumu. Lielas paldies! Tālāk došu vārdu Vimam Vanda Kampam. Viņš uzstājas Ferberkunga vārdā, kurš nevarēja šodien ierasties. Lūdzu. Voorzitter, dank u zeer. um... <clears throat> Ehm, Lielas paldies, priekšsēdētāji. Markus Ferbers raudzījās gan uz komisijas, gan aģentūru budžeta apstiprināšanu un strādāja cieši kopā ar ēnu referentiem, sagatavojot šo ziņojumu, tāpat arī apspriedās par grozījumiem, un līdz šim šķiet nav īpaši nekādu pretrunīgu jautājumu, varam vienkārši rīt pāriet pie balsojuma. Lielas paldies Vinvam Bandekampam, nākamais runātājs, Dalundes kungs. Paldies priekšsādātāji! Pirmām kārtām par EASA Tas tā ir tā daļa, par ko esmu atbilstījis. Mēs atzinīgi vērtējam no kolēģi grozījumus par tādām svarīgām tēmām, kā piemēram krāpšanas apkarošana, rīcības kodeks, eh, pētījumi attiecībā uz Brexit un atbalstam visus šos grozījumus, izņemot vienu. Mēs joprojām uzskatām, ka tomēr ir zināmē pozitīva pieredze, vajadzība raudzīties uz to, kā šis uzkrātais pārpalikums var tikt izmantots tā, lai mēs pārliecinātos, ka šie ļoti taču svarīgie resursi tiek atbilstīgi izmantot. Tātad neatbalstīsim ceturto grozījumu. Par par pārējo budžetu apstiprināšanu, te es runāju Aikot kunga vārdā, šeit uzsveram pārskatāmību, interešu konfliktu apkarošanas nepieciešamību un, principā, iestāsimies par visiem šiem grozījumiem un arī ziņojumu. Paldies! Tālāk Gezīne Maisner, lūdzu. Jā, liels paldies priekšādātāji. Es runāju par EMSA Un, kā jau teicu, šī aģentūra ir ļoti labi strādājusi, tāpat uh, ir ietaupījusi attiecībos personāla izmaksām, kaut gan tika runāts, ka vajadzīgs vairāk personāla. Tātad viss ir vislabākajā kārtībā, un esam līdz ar to nākuši klējā ar pavisam nedaudz grozījumiem. Četri kopumā ir grozījumi, un esam tos visus kopā sastrādājuši vienā kompromisa grozījumā. Es domāju, ka visi būs arī viensprāts, tos starp Jānu referenti jau izteica piekrišanas, bija viensprāts. prāts atbalstot šo kompromisa grozījumu, eh, sakot, ka jāuzlabo tālākas sinerģijas ar pārējām aģentūrām, tīpaši saistībā ar mm, bēgļu krīzi un tā tālāk. Nu, tā tad, lūk, viss šeit ir kārtībā, un es domāju, ka nebūs nekāda problēma. Paldies! Lielas paldies, Maisners kundzei! Nu, tad vēlreiz Demontes kundzei vārds lūdzu. Priekšsēdētāji pateicos. Arī par šo priekšlikumu runājot, gribu teikt kolēģiem par viņu ieguldījumu. Paldies par iesniegtajiem grozījumiem, to bija kopā 12, bet nebija nekāda problēma šai saistībā. Ir panākta arī vienošanos par atsevišķām saturiskajām daļām, nu, piemēram, izvērtēt izdevumus un veikt novērtējumu attiecībā uz efektivitāti daudzgadu um, kontraktu gadījumā pirms tiek izsludināta konkursa. Es domāju, ka tas ir kaut kas tāds, kam visi varēs attiecīgi arī piekrist, jo tā nu ir joma, kas faktiski šādās līnijās atbilst arī kopējiem noteikumiem attiecībā uz konkursu izsludināšanu. Tāpēc nedomāju, ka būs šajā gadījumā kādas problēmas attiecībā šo atzinumu un tā projektu. Paldies! Nu, lūk, tātad eh, debats par visām aģentūrām un par komisijas budžetu apstiprināšanu. Uz Lotovska kungs, jūs vēlaties izteikties un, nu, tad došu jums, protams, arī vārdu. Lūdzu! Paldies! Jā. Mēs piekrītam, ka progress nenoliedzami ir gūts attiecībā uz TNT kopējo konstrukciju atbalstu no kohēzijas fondiem un citiem, tāpat arī piekrītam, ka vajadzīga tālāk pamatīga izvērtēšana attiecībā uz to, kāda ir šī fonda ietekme, piemēram, uz citiem instrumentiem. Un nepieciešams izvērt arī investīciju līdzsvarotību transporta jomā, tīri ģeogrāfiska sadalījuma aspektā. Uh, bet mēs nevēlētos, lai tiktu veidots atsevišķa budžeta līnija turismam, kā tas te šur tur tiek ierosināts. Mēs atbalstam finanšu instruments un šo dažādo finansējumu vienošanu, nu tā te tādu blendingu tā angliski saka. Un domājam, ka tāpat laikā ir vajadzīga zināmā ekspertu mm, informācija, ieguldījums šeit, lai varētu šādu sinerģiju nodrošināt. Bet kopumā mēs atbalstīsim šo budžetu apstiprināšanu kas attiecas uz kuģniecības drošības aģentūru, mēs arī atbalstām secinājumus, kas pausti atzinumā. Un tas pats attiecas arī uz dzels, eh, dzelzceļa aģentūru. Paldies! Lies paldies Zlotovska kungam. Tālāk te Ličkas kungs. Lūdzu, jums vārds. Priekšādātāji, paldies! Pirmām kārtām piezīmes par vispārējo budžetu. Kā jau iepriekšējo reizi teicu, gribu teikt, ka priekšlikums ir ļoti labs un augstu vērtēju arī grozījumus, kas tagad nu, saņēmuši pozitīvu tādu atsauksmi. Vēlos arī jums piekrist tajā, ka ir vajadzīgs izvērtējums. Tieši ar tādiem uzsvariem, kā Demontēkunas nu pat teica. Domāju, tas ļoti labi atspoguļo arī to, ko es gribēju šajā dzinumā redzēt. Un tālāk, nu, runāšu sava kolēģa von Miltenburga kunga vārdā par Easa un Cezāru. Tātad Aldēnu referenta vārdā es gribētu teikt, ka mēs pilnībā atzinīgi vērtējam Cezāru budžeta apstiprināšanu, kas attiec uz EAS, uz EASA savukārt. Mēs gan šeit mīnusiņu pieliekam sastajam grozījumam, piekrītam tā, ka šeit ir vajadzīga tiesība akta attiecībā uz droniem, jeb ja bezpilotu lidaparātiem, un ir vajadzīgs regulējums, bet uzskatām, ka septītajā grozīmā šīs abas lietas visas jau iekļautas. Turklāt mēs joprojām gribam aicināt citas grupas atbalstīt uh, Ehm, pēdējā septītā panta sadalīšana divās daļās. Ceturtajā grozījumā mēs nepiekrītam referentam, ka jāsamazina es subsīdijas divas trešdaļas no ESA budžeta jau maksā nozara pati. Uh, Un tas, protams, atbilstīgi uzdevumiem, kas par labu nāk pašai nozarei, nu kā piemēram preču certifikācija, bet ir arī tādi uzdevumi, kas attiec, piemēram, uz regulējušo uzraudzību, un par to nevajadzētu maksāt visu nozarei, bet tas ir tieši ES interesēs šādu uzraudzību veikt, un ceram, ka tas atspoguļosies arī šeit tekstā. Uh, Ir arī četri ieguldījumi no es budžeta vajadzības eh, gadījumos, un esam attiecīgi ieslēguši ceturto grozījumu šai saistībā. Bet no nu ar nepacietību gaidām balsojumu, un tad, protams, arī iespēja redzēt gal ziņojumu. Lies paldies Taličkas kungam, tālāk Fosters kundze, lūdzu, jums vārds. Lies paldies priekšādātāji, Demontī kundze, paldies arī jums par darbu ieguldījāt. Pāris komentāri gan par EASA, gan par SESAR Par Cezaru runājot, mēs visi cenšamies nosūtīt diezgan spēcīgu ziņu, spēcīgāku dalību valstīm nekā tā bijis iepriekš, jo redzam, kāda ir kavēšanās. Nu, piemēram, nevaram īstenot SES divi, tāpēc, ka pastāv politiski jautājumi dalību valstīs, kas tiešām ir vienkārši smieklīgi, ja tā paraugāmies uz to atklāti. Tāpat arī nesam novērējuši pra, pra, progresu attiecībās fragmentēšanas novēl, novēršanu, tāpēc, ka trūks politiskās gribas un atbildība šeit pilnīgi noteikti jāliek uz dalību valstu pleciem jo visas struktūras vajadzīgās ir izveidotas. Nu, tālāk vēl pāris komentāri. Mēs, protams, atbalstīsim budžeta apstiprināšanu, jā, Tāpat arī ļoti labi, ka šeit runājam par to, ka šis dronu jautājums un tas, kā tie tiek rezult, regulēti, ir nozīmīgs un labi, ka tas te parādās. Tas, es domāju, ir, tā ir, es domāju, ir nozara, kas versīsies plašumā un aptvērums arī pieaugs tikai turpmākajos gados. Par Dalundas kunga ziņojumu un EASA runājot. Piekrītu tiem komentāriem, kas, ko nu pat izteica mans kolēģis Pādals Telička attiecībā uz ceturto grozījumu. Eiropas Savienības ieguldījumi EASA finansējumā jau ir ļoti nelabāk neliels īpatsvars, tas tiešām ir neliels ieguldījums, un ja aģentūra darbojas šai kopējā struktūrā komisiju un ēst, tad es neredzu, kāpēc vajadzētu samazināt to, nu, vai nu tad jāmaina arī status. 3 ceturtās daļas jau main, maksā nozara pate. Un ja mēs vēlamies, lai ES, nu tā teikt, vēl turpina iesaistīties šādā pāraudzības līmenī, tad tādā grimā jāpārliecinās, ka arī tiek piedāvāts atbilstīgs finansējums pašreizējā līmenī. Tāpat arī gribu atzinīgi vērtēt atsauci uz arvien pieaugošo aptvērumu un nozīmi dronu lietā. Tāpēc domāju, ka tur būs vajadzīgi attiecīgi budžeta līdzekļi. Un vēl man tāds jautājums Dalundas kungam bijis. Nezinu, vai viņš var uz to tagad atbildīt par trešo grozījumu, par šo neatbilstību. Varbūt viņš varētu precizināt šī neatbilstība starp šiem dažādajiem tipiem. Es īsti nezinu, kāds viņa viedoklis, bet, nu, katrā ziņā kopumā, kā jau teicu, atbalstīsim budžeta apstiprināšanu. Un vienkārši lūk, vēlējos lūgt šo precizējumu attiecībā uz trešo grozījumu. Un Demons kundze, jums paldies! Lielas paldies, Fosters kundzei! Tošanauska kungs, jums vārds tālāk. Já k shiftu rail jsem chtěl se vyjádřit. E, společný podnik nebo... Pro... Uzņēmums Shift to Rail, es vēlos par to runāt. Tātad tas ir kop uzņēmums, kurš ir viens no jaunākajiem uh, projektiem, kas pastāv, bet tas jau ir pierādījis savu lielu pievienoto vērtību un nākotnes perspektīvas Uh, lai uzlabotu dzelzceļa transportu projektu īstenošanu. Es gribētu pateikties Ferberkungam. Viņa veikums ir labs pamats mūsu trānu komitejai turpmākam darbam. Daudzi grozījumi arī ir uzlabojuši uh, skatījumu uz uh, šo kopuzņēmumu Pateicos Ferber kungam, ka viņš ir uh, atbalstījis manu grozījumus, un uh, es domāju, ka mūsu kopīgiem spēkiem mēs uzlabosim dzelzceļa transporta situāciju Eiropā. Paldies! Tagad vārds referentiem, vispirms Dalundes kungs. Paldies! Runājot par trešo aldes grozījumu, tur ir norādīts uz neatbilstību, uh, uz uh, to, kā tiek uh, iecelti vadoši darbinieki, jo šeit ir nesaskaņas starp dažādām aģentūrām. Šīs normas nav saskaņotas. Jums jājautā Aldes deputātiem par, par sīkāk par šiem jautājumiem, ja vēlties saņemt paskaidrojumus. Paldies, Dalundes kungs, tagad vārds de, Demons kundzei. Jā, paldies, vēlējos izteikties par EASA un norādīt, ka mēs atbalstām grozījumus turklāt Uh, šis atzinums jau ir ļoti kvalitatīvs, bet mēs atbalstam arī iesniegtos grozījumus. Paldies! Es neko vairāk nevaru piebilst par jums, tad viss kārtībā. Paldies! Tātad viss ir pateikts. Balsojums notiks rīt, pulksten 9 no rīta, par visiem, visām aģentūrām. Un tagad pāriesim pie jautājumu par Eiropas inteliģentajām um, sadarbīgajām transporta sistēmām un uzklausīsim Ojeli kungu, kurš ir referents. Paldies, priekšsēdētāji, godātie deputāti. Uh, vispirms es vēlos pateikties, sirsnīgi pateikties visiem, kuri ar mani ir strādājuši kopā pie šā jautājuma, gan sekretariāta darbiniekiem vēlos pateikties uh, transporta komitejā un arī vēlos pateikties ēnu referentiem, kuri ir ļoti uh, daudz strādājuši pie šā ziņojuma. Gribu teikt, ka esmu piedalījies vairāku ziņojumu gatavošanā, un tāpēc es apzinos, cik lielu ieguldījumu dod uh, visi ēnu referenti un kolēģi šai procesā. Gribēju atgādināt, ka šis darbs sākās gandrīz pirms gada, Tagad ir pagājis gandrīz eh, gads, un um, es ar kolēģiem es, mēs esam strādājuši. Septembrī bija uh, pirmā apspriešana, pēc tam tika uh, iesniegti grozījumi 176 grozījumu un 70 nozares pārstāvošas uh, uh, organizācijas ir piedalījušās, ir sagatavoti 20 kompromisu grozījumi, vairumam no tiem es piekrītu. Mums eh, ir eh, tikai domstarpības par dažiem, dažiem punktiem, eh, pārsvarā par īstenošanas termiņiem. Es gribētu būt progresīvāks dažos jautājumos, bet mums arī ir jāsaprot, ka mēs nevaram vienkārši tā kaut ko pieprasīt no Eiropas organizācijām un institūcijām. Pat tad, ja šis uh, temats ir ļoti nozīmīgs uh, un tas uh, ietekmē veselu pauģu dzīves gan uh, sākot no jaundzimušiem līdz pat uh, cilvēkiem, kam ir pār 80. Tāpat uh, uh Liba Envi ir iesnieguši atzinumus un uh, ierosinātie grozījumi ir ņemti vērā. Un es ceru, ka tad, kad ziņojums tiks apstiprināts, parlamentām būs vienota nostāja šai jautājumā ir punkti, kuru formulējumi ir būtiski mainījušies, to jau zina ēnu referenti, bet vēlos informēt arī visu komiteju. 15. punkts par tehnoloģijas neutralitāti. Šeit mums bija ļoti uh, karsts debats par šo jautājumu. Mums ir jābūt uh, atvērtiem tehnoloģijām, par kuru eksistenci vēl neesam informēti. Un uh, atsevišķi kolēģi arī sāka domāt par viedu tālruņiem un uh, aplikācijām, uh, kas uh, darbojas iestādēs. Uh, Mums ir jāatstāj durvis atvērtas jaunām tehnoloģijām, kas vēl radīsies. Un Eiropas institūcijām arī ir jādomā par sadarbības tehnoloģijām, kas varētu parādīties tirgu. SITS platformā darbojas jau 16 dalību valstis un uh, jau uh, viņi ir izvēlējušies ETSI uh, G5 sistēmu. Tātad šīs dalību valstis jau ir izdarījuši savu izvēli, bet ir jāpatur durvis atvērtas vēl citām jaunām tehnoloģijām. Tāpat ir jādomā par savietojamību un sadarbspēju. Kompromisā ir runa par celulārām un satelītu uh, tehnoloģijām, kas ir uh, tāda ilgstoša procesa rezultāts, tam mēs esam izgājuši cauri. Tālāk 22. Uh, kompromiss, 20. Jā, punktā jā, tas ir ļoti svarīgs jautājums. Varbūt šeit tiek atvērta Pandoras lāde, un mēs varētu šajā kontekstā saskarties ar uh, daudzām problēmām. Bet, piemēram, par piekļuvi datiem, mm, kas ir uh, automašīnu datoros. Šis būs svarīgs jautājums nākotnē. Arī ir notikušas diezgan karstas diskusijas, arī e-pasta apmaiņa notika, un beigās mēs vienojāmies par kompromisu, aicinot komisiju sagatavot līdz šā gada beigām atbilstošu normu priekšlikumus par to, kas var uh, Uh, piekļūt transporta līdzeklī integrētiem datiem. Külön köszönöm a munkáját és az uh, Es gribētu arī pateikties kolēģiem, kurš ļoti uh, daudz ir strādājis pie IMCO atzinuma. 172. grozījums balstošanas rakstā to es atbalstu un Miltenberga kungs gribu jums sūtīt šo vēsti. Tā vienkārši bija kļūda, tur bija ielikts mīnus balsošanas sarakstā, bet es atbalstu 172 un tādēļ nestrīdēsimies vairs par to. Uh, turpmākās 20 minūtes, jo es atbalstu šo grozījumu. Tālāk par 14. kompromisu arī mums bija diskusija ar Miltenburga kungu. Viņš ierosināja, ka mums vajadzētu nosaukt auto ražotājus vārdā un nodrošināt, ka viņi nevar izmantot datus bez uh, Eh, to personu atļaujas, eh, uz kurām šie dati attiecas. Un es ierosināju kompromisu savukārt, eh, norādot, ka auto vadītāji var sniegt informētu piekrišanu datu izmantošanai. Un Koha kungs arī ir sagatavojis grozījumu, un par to vēlos arī Mm, izteikties. Tātad šis grozījums tika iesniegts pēdējā brīdī. Un ziņojumā ir viens punkts, uh, un tas ir 68. grozījums, ko es atbalstīšu. Jā, uh, ta, atbilstīgi. Tas nav iekļauts nevienā grozījumā, un tas arī sasaucas ar Koha ziņojuma uh, iepriekš pieņemto versiju. Par šo ziņojumu nobalsoja liels deputātu vairākums, un es aicinu tātad saskaņo šos divus ziņojumus. Kolēģi, mums uh, priekš uh, aiz muguras stāv ļoti interesants laiks un process. Mēs tātad strādājām pie sadarbīgām interesēm inteliģentām uh, sistēmām un aicinu jūs rītdienas balsojumu atbalstīt manu ziņojumu. Paldies referentam un tagad vārds Virkunens kundzei. Paldies, prieksēdētājs kundze, paldies referentam, tāpat arī visiem ēnu referentiem, paldies visiem. Patiesībā jau Sākotnējais eh, referents sagatavotais ziņojuma uzmetums bija ļoti veiksmīgs, bet ņemot vērā visu ēnu referentu ieguldījumu, rezultāts ir vēl labāks. Mums bija ļoti laba sadarbība un gala rezultāts ir vērtējams kā ļoti pozitīvs. Es patiesībā vēlētos uzsvērt to pašu, ko referents jau teica, un tie ir tie momenti, par kuriem arī mēs ēnu referents sanāksmēs diskutējām visvairāk. Tātad eh, pirmais - tehnoloģijas. Ir zināms, ka ir pieejamas dažādas tehnoloģijas un tehnoloģiskie risinājumi, vienlaicīgi tehnoloģijas visu laiku attīstās. Tāpēc eh, būtu ļoti labi, ja mums izdotos vienoties par tehnoloģiski neitrālu formulējumu, vienlaicīgi nodrošinot vislabāko iespējamo apkalpojumu pieejamām IT sistēmām. Vienlaicīgi mēs vēlamies, lai tehnoloģijas adekvāti konkurētu tirgu, jo tas var ļaut pavērt iespējas um, radošiem risinājumiem. Vēl vēlētos uzsvērt to, cik ārkārtīgi svarīgs ir 22. kompromisa ieguldījums, kurā mēs runājam par um, mašīnās integrētām sistēmām, jo es esmu pārliecināta, ka visi mēs iegūtu no digitalizācijas. Tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs nodrošinātu vienlādas spēles noteikumus konkurences veicināšanai un inovāciju atbalstīšanai. Vienlaicīgi ir jānodrošina arī drošības apsvērumi, lai būtu šo datu pieejamība un uzglabāšana pietiekam droša. Uh, Vienlaicīgi es vēlētos, lai komisijas sagatavot likumdošanas priekšlikumu par šīm mašīnās uzstādītajām sistēmām līdz šā gada beigām. Un tas ir ļoti svarīgi, tā bija ļoti svarīga mūsu šā ziņojuma sastāvdaļa. Bet Mēs eh, atbalstam visus panāktos kompromisus. Vēlreiz vēlētos pateikties kā referentam, tā visiem ēnu referentiem. Mums bija ļoti labas diskusijas, auglīgas diskusijas, kompromis griba bija augstā līmenī un bija ļoti patīkami sastrādāties. Paldies, saka prieksēdētāja Zlatovska kungs. Vārds jums. Paldies, prieksēdētājs kundze. Arī es vēlētos pateikties referentam par ļoti labo darba un sarunu organizēšanu. Un vēlētos pateikties arī par kompromisa tekstiem. Mēs iestājāmies par, par intelektisku un modernu transporta sistēmu visā Eiropas Savienībā, jo mūsuprāt tas ir vienīgais, kā mēs varam samazināt ceļu satiksmes negadījumu skaitu. Uh, un vienlaicīgi tas ļaus mums padarīt transporta nozari vidē draudzīgāku. Mums ir nepieciešama pilnīgi skaida stratēģija un juridiskais ietvars, kā arī sadarbība starp pētniecības iestādēm un dalību valstīm. Tehnoloģijas mums ir un Eiropai tās vajadzētu izmantot visā pilnībā. Nevajag vilcināties. Tāpēc e, es iestājos par konkrētu e, laika grafiku iestrādāšanu šajā ziņojumā un šajā sakarībā griežos pie komisijas. Tas viss ir ļoti svarīgi arī izstrādājot daudzgadu finanšu schēmu nākamā gada plānu. Digitālā darba kārtība, atbalsts inovācijām un zinātnē un pētniecībai, tas viss ir ļoti svarīgi. Vēl viens ļoti svarīgs aspekts ir datu aizsardzība. Privātums, personīgie dati, tiks iegūt veselu gūzmu šādu datu un neaizmirsīsim arī kiberuzbrukumu iespējamību. Tas ir viens no izaicinājumiem, ar ko mēs noteikti sastapsimies. Tāpēc tie dati, kas taps apkopoti, mēs nedrīkstam likt uz spēles to aizsardzību. Un nedrīkst zinātnei un pētniecībai atvēlētie resursi kļūt par vājo punktu, kā arī šī savstarpējā nepārtrauktā saikne starp transporta līdzekļiem un transporta līdzekļiem un infrastruktūru ir svarīga. To esam iesnieguši savos grozējumos kā arī tehnoloģija neutralitāte ir svarīga. ECR atbalsta tekstu, gandrīz tā pilnībā. Paldies! Paldies Latovska kungam, Teļiskas kungs vārds jums. Paldies, prieksēdētājs kundze. Daudz, kas jau šeit izskanēja šā ziņojuma sakarā, un arī es vēlētos uzsvērt labo sadarbību. Bet eh, vēlreiz Miltenburga kunga vārdā es eh, vēlējos izteikt viņa viedokli. Es saprotu, ka bija ļoti laba sadarbība. Es vēlētos uzsvērt, ka Van Miltenburga kungs atbalstīs panāktavu kompromisa tekstu, visus kompromisus. Vienlaicīgi, un arī tas jau šeit izskanēja, mēs vēlamies griezties pie komisijas, un šajā sakarībā Alda ir vienota, lai komisija izstrādātu līdz šā gada beigām uh, Eh, šos mašīnas datu, mašīnā integrēto datu apstrādes sistēmu likumdošanu. Tas nāks par labu arī patērētājiem. Ziņojums, mūsuprāt, ir lielisks un, kā jau teicu, pilnībā atbalstam panāktos kompromisus. Paldies Teļičkas kungam! Uh, Vandelundas kungs vārds jums. Paldies, prieksēdētājs kundze. Ļoti labs ziņojums. Mums bija konstruktīva sadarbība un par to pasakos galvenokārt referentam. Atbalstam visus kompromisa tekstus, tajā starpā arī interoperabilitāti, privātumu, datu aizsardzību, caurskatāmību un finansējumu piešķiršanu. Atbalstam patiesībā visu. Paldies, priekšsēdētāji, paldies Delunds kungam. Eh, Kōrkungs, vārds jums. Jā, vielen dank auch von mir. Herzlichen dank an den Berichterstatter. Für... Liels paldies arī no, no manas puses. Liels paldies. Ļoti labs ziņojums. Es redzu ļoti ciešu saistību arī ar manu ziņojumu, kur tik runāts par uh, cilvēku veselību un ceļu satiksmes drošību, un šai jomā mēs nedrīkstam atpalikt. Par 11 no konformēs runājot gan vienu piezīmi tomēr. Un tas par pēdējo daļu. Tur tiek rakstīts norāda, ka um, šāda veida um, šoferu palīdzības sistēmām ir jā, jātīstas tālāk uz obligātiem pamatiem. Bet tas taču neatiec uz, uz visām šādām sistēmām. Mēs nevaram būt tik preskriptīvi. Uh, Es tāpēc gribētu šeit ievietot vēl vienu papildus vārdu, respektīvi norāda, ka atsevišķām šoferu palīdzības sistēmām būtu tālāk jātīstas tātad obligātā kārtā. Lūk, tik daudz no manis. Tātad certain vārds angļu valodā, kas nozīmētu atsevišķas, nevis visas, bet atsevišķas. Tas būtu atbilstīgi arī tai līnijai, ko ieņemam manā ziņojumā. Merci beaucoup, monsieur Kor. Paldies Kora kungam. Un tagad uh, dodu vārdu komisijai. Aktā komisija nav ieradusies. Komisijas pārstāvis nav šeit. Hmm, tad neuzklausīsim komisijas teikto šajā jautājumā. Labi gan tas nav. Je vais quand même donner euh, la parole à Monsieur Léry pour déjà répondre à l'ensemble des questions. Tad euh, Revīkungs, ā, komisija ierodas. <laughs> Es atvedu komisiju, saka Vandenkampa kungs, kur sameklēja Eiropas komisijas pārstāvi izcili, izcili. Tā tad vārds komisijas pārstāvim par Ulehī kunga ziņojumu lūdzu. Monsieur Van Den Der Linde, c'est vous. Vanderlinden kungs, lūdzu. Uh, balance, no, no, no. Nē, mēs runāsim abi divi, lai būtu dzimuma līdztiesība. Ļoti labi, tad dodam vārdu Eiropas komisijas uh, vienlīdzīgajai komandai. Paldies, un uh, es atvainojos, ka mēs tik sasteigti ieradāmies ar nelielu vilcināšanos. Bet tas, ka komisijas darbā iejaucās Ziemassvētku brīvdienas, ir nedaudz aizkavējis mūsu darbu, bet mēs izskatījām sagatavoto ziņojumu, pasakamies šīs komitejas deputāta veiksmīgajam darbam, arī grozījumiem, kas ir iesniegti, un mēs raugāmies uz šo ziņojumu kā uz komisijas ideju atbalstītāju. Uh, Proti jādarbojās ir ātrāk, naskāk un arī jāizmanto visu transporta sistēmu un to savietojamības potenciāls, jo tas nāks par labu kā ceļu drošībai, tā arī transporta nozarei un, protams, iedzīvotājiem. Ko es vēlējos savā sakāmajā uzsvērt? Mēs komisija savā stratēģijā esam mēģinājuši uzsvērt vairākus principus. Vispirms Mēs neuzskatām, ka e, šīs tehnoloģijas ir jāizskata atsevišķi no citām. Mēs e, tā tad iestājamies par automātisku savstarpējumu, un šajā stratēģijā tas jau arī parādās CTRS e, atskaitē. Mēs raugāmies uz to, kāda būs auto, moto nozars attīstības vektors līdz 30. gadam. Cits moments, ko ir svarīgi uzsvērt, un eh, tas parādās arī ziņojuma uzmetumā un arī grozējumos, ir tā tad vienas eh, pieturas aģentūra, ko mēs vēlamies redzēt jau 19. gadā īstenotu. Tā tad bija ļoti e, daudz grozējumu, kur apgalvo, ka tehnoloģiskai neutralitātei ir jātiek ievērotai. Un mēs vēlamies izmantot šos pakalpojumus visā Eiropas Savienībā, bet savstarpējuma ietvarā. Otrs moments, ko vēlējos uzsvērt un izgaismot, ir tas, ka stratēģija kā tāda jau iezīmē vairākus e, kritērijus un atskaitas punktus. Nozara arī ļoti aktīvi strādā pie tā, lai 2019. gada noteiktais e, termiņš tiktu izpildīts. Un e, šobrīd jau ir aprīkota vesela virkne transporta līdzekļu ar šo sistēmu. Vēl viens svarīgs moments, kā komisijai, tā arī šai komitejai, ir kiberdrošums. Esam sagatavojuši vadlīnijas, lai būtu tā saucamās drošās ziņas, kas var tikt nosūtītas starp dažādiem vienumiem, bet eh, vienlaicīgi augsti drošības eh, pasākumi nedrīkst likt uz spēles eh, CTRS darbību. Tātad mēs no komisijas puses mēģinam izstrādāt, esam jau sākuši darbu pie tā, un tas parādās arī, e, arī stratēģijā CTRS deleģētie akti. Mēs e, piekdien organizējām e, semināru, kurā piedalījās kā nozars pārstāvi, tā arī dalību valstu pārstāvi. Interese ir ļoti liela. Runātāji klepo mikrofonā. Uh, Bet eh, vēl viens moments, ko mēs ļoti augstu novērtējam, ir arī Eiropas parlamenta atbalsts. Un eh, mēs vēlamies izveidot šo bāzes savstarpējuma konceptu. Tas viss tiek darīts nolūkā piesaistīt arvien vairāk investīcijas, vienlaicīgi nodarbojot, no, nodrošinot investīciju nepieciešamības drošumu. Es tad, eh, tad pieminēju šo pamata savstarpējības principu. Ir dažādi strateģiskie dokumenti, un tajos eh, mēs nerunājam tikai par īslaicīgu stratēģiju. Mēģinām raudzīties nākotnē, lai nodrošinātu, ka tie pakalpojumi, kurus vēlamies redzēt iedibinātus, kas nāktu par labu iedzīvotājiem un kuros tiek iesaistīts jauns komunikācija tehnoloģijas, tajā skaitā 5G piedāvātās iespējas, kā arī satelīta komunikācijas. Patreizajā momentā var pateikt tikai to, ka atbalstam parlamenta ziņojumu un ļoti augstu novērtējam parlamenta izrādīto interesi par šo tematu. Paldies transporta komitejai. Merci beaucoup. Paldies. Klērai de Plērs kundzei vai jūsu kolēģis, kurš pārstāv otru dzimumu, vēlas ko piebilst? Nē. Nu tad dodu vārdu mūsu referentam Lūdzu. Köszönöm szépen, elnök asszony! Paldies! Prieksēdētājs kundze. Eiropas eh, komisijas pārstāve savā teiktajā jau pieminēja. Pieminēja to, ka Eiropas parlamenta Trana komiteja ļoti aktīvi strādā pie šā jautājuma, un es jums apsolu, ka mēs eh, šo interesi saglabāsim. Mēs ļoti aktīvi pie tā strādāsim un mudinu jūs aktīvi mūs uzaicināt kā iespējamos dialogos, tā arī dažādās darba grupās CRTS. Vēlētos pateikties kolēģiem par sadarbību un divi eh, momenti. Es piekrītu prieksēdētāja vietnieka teiktajam, jums ir taisnība, jūsu priekšlikums ir ideāls, mums ir jāsaliek kopā šie divi ziņojumi. Un eh, mēs nedaudz eh, pamainīsim ziņojuma tekstu, nebūs ar to problēma. Tas bija pirmais, otrais. Es vēlētos uzaicināt pilnīgi visus ēnu referentus, līdzreferentus eh, visiem uzdāvināšu garšīgu, gardu ungāru vīnu, jo mēs tiešām lieliski pastrādājām. Un es ceru, ka rītā visi varēs ierasties šeit pulkstens deviņos, jo strādās sabiedriskais transports. Paldies visiem par paveikto. Lielisks darbs. Paldies eh, Uheļī kungam, un es ceru, ka ēnu referenti dalīsies gardajā vīnā ar saviem kolēģiem. Rīt ir paredzēts balsojums un sāksim jau pulkstens deviņos. Un tādējādi esam pabeiguši transporta komitejas sēdi. Rītā tiekamies balsošanā pulkstens deviņies un koordinatori šeit paliek un tomēr pauzu uz 20 minūtēm. 20 minūtes pauze un koordinatori tiekamies bez 25. Tātad 20 minūtes ātrāk nekā paredzēts darba kārtībā. Visiem pārējiem paldies, tiekamies rīt deviņos.